Morning. Um, Labrīt, dāmas un kungi. Šajā pārpildītajā telpā sveica jūs tik daudz interesanti cilvēki. Viens, divi, trīs deputāti. Lieliski. Tad varēsim ļoti ātri izlemt, Varbūt tagad mēs varētu veikt šo te elektronisko balsošanu, kas ir paredzēta. Vai kāds ir pret? Es piedāvāju. Nē, nē, es atvainojos, tas būtu par traku. Labi, tagad sāksim ar pirmo punktu, kas ir septītais - zaļā grāmata. Nē, viņš jau mums nav klāt. Ā, tomēr viņa ir klāt. Es atvainojos, es jūs neredzēju. Tātad 3 plus 1. Kundze ir ieradusies, un viņas uzdevums būs mūs informēt par šo zaļo grāmatu. Lūdzu, jums vārds. Bon dia, obrigada, senhor prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vajadzēja labāk sākt ar balsojumu, jo tad tā būtu pirmā uh, reize vēsturē, kad manai grupai būtu ceturdaļa balsu. Bet, nu, es saprotu, ka tas nav iespējams, tāpēc skatīsim šo ziņojumu, kas tik plašā skaitā ir uh, sasaucis cilvēku šajā zālē. Tātad zaļā grāmata no problēmām uz iespējām, virzību uz vienotu strateģisko satvaru, ES pētniecības un inovāciju finansējumam. Šī būs pirmā viedokļa apmaiņa par šo tematu. Un pirmais, ko gribētu teikt, ir tas, ka uh, tie punkti, par kuriem runāšu, ir tā diezgan vispārīgi, un tad vēlāk es centīšos iedziļināties vairāk detaļās debašu gaitā un diskutējot ar ēnu referentiem un dažādu grupu pārstāvjiem. Mēs zinām, ka runājot par laika grafiku, tas būs diezgan saspringts. Mums būs eh, jāsagatavo parlamenta pozīcija par šo tēmatu, un eh, tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu tiešām pievērst eh, uzmanību šim jautājumam, aktīvi strādāt un neskatoties uz šo ciešo laika grafiku sasniegt labu rezultātu. Pirmkārt, gribētu teikt, ka kopējais eh, es ietvars eh, aptver jautājums, kas ir svarīgi mums visiem, un tas ir ļoti rūpīgi jāpārdomā uz, un jāizanalizē. Mums ir jāpārliecinās, ka nākotnē ES līmeņa politika atspoguļo to, cik šie temati ir svarīgi. Un vissvarīgākie punkti, manuprāt, ir pirmkārt daži pamatprincipi, ko komisija ir nospraudusi savos, savā zaļajā grāmatā, jo mūs sagaida būtiski izaicinājumi. Šie izaicinājumi ir iezīmēti pēdējās programmās šajā jomā un pētījumos, kas ir veikti. Uh, un gribētu iedziļināties vissvarīgākajos principos. Tātad mums ir jānosprauž mērķi, jāsamazina sarežģītība un jāpieaudzē ES pievienotā vērtība pētniecības jomā. Mums ir jānovienkāršo noteikumi dalībai. Mēs esam uh, daudz par to runājuši savās sēdēs un piektkārt. Mums uh, tiešām ir jāpaplašina dalībnieku loks eh, pētniecības un palīdzības programmās ES. Sestkārt eh, mums eh, tiešām ir jāpievēršas konkurētspējas paaugstināšanai un arī jāvēro sociālā ietekme, kāda ir ES pētniecībai sniegtiem atbalstam. Uh, Tie tie seši punkti, kurus mums vajadzētu uzsvērt kā svarīgākos, ņemot vērā šos izaicinājumus, kas ir iezīmēts zaļajā grāmatā. Ir vēl pāris punkti, kas būs uh, svarīgi. Pirmkārt, gribētu vērst, vērst jūs uzmanību uz uh, vienu lietu. Mēs zinām, ka sarežģītība un uh, dažā, daudzveidība finansējuma sistēmās um, neļauj veidot tādu vienotu zinātnes telpu Eiropā, un par to esam daudzkārt diskutējuši šeit komitejā, ka šie instrumenti visu laiku mainās. Un šī iemesla dēļ šis uh, vienotais strateģiskais uh, ietvars, uh, tam ir nepieciešams tāds vadlīnijas, vadprincips, kas ļautu novērst šo sadrumstalotību. Es pilnībā saprotu, kāpēc šādi principi tika noteikti, kāpēc komisija tādus definēja, bet uh, es nedomāju, ka mums visu mūsu uzmanību vajadzētu pievērst uh, šai pārklāšanais lietai. Mums, protams, vajadzētu to novērst, bet uh, no tā simtprocentīgi nav iespējams izvairīties. Un ja vēlamies uh, efektīvi koordinēt pūliņus Eiropas Savienības līmenī, tad mums būtu jāpievēršas galvenokārt uh, zinātnes uh, progresam, un no, uh, tur varētu būt zinām pārklāšanās. Mēs zinām, ka vietējie kapacitātes veidošanas pasākumi būs svarīgi, un tas nozīmē, ka būs jāiesaista inovatīvi zinātnieki, uh, Un katrā reģionā tas varētu būt jādara atšķirīgi. Mēs to zinām no kohēzijas jomas, ka ir līdzsvar trūkums Eiropā. Mēs zinām, ka šeit būs zinām fragmentācija, bet uh, es nedomāju, ka tas ir vissliktākais variants. Mums vienkārši tā saprātīgi ir jāskat šis jautājums. Dažās jomās mēs veicinām tieši pūliņu koncentrāciju, un citās eh, jomās savukārt mēs koncentrējam mazāk resursu. Kaut kādā reģionā varbūt eh, līdzekļi netiek eh, efektīvi izmantoti, un tad mēs tos varam pārvietot uz citiem reģioniem. Dažas institūcijas zināmās valstīs varbūt nav pietiekami labi strādājušas, uh, un citas savukārt ir strādājuši ļoti labi, un tās tad vajadzētu atbalstīt ar ES līdzekļiem, tāpēc finansējuma koncentrācija varbūt nav tas sliktākais. Um, mums jāskat šī situācija arī no socioekonomiskajiem apsvērumiem. Mēs zinām, ka ir dziļa uh, socioekonomiskā krīze Eiropā, bet tam nevajadzētu būt šķērslim virzīt šādus priekšlikumus. Tieši pretēja šis priekšlikums būtu jāskata kā iespēja. Eiropas eh, pētniecības telpai vajadzētu būt daļai no atbildes uz šo krīzi. Tātad mēs redzam, ka ir krīze, bet ir arī zināms pretrunas. Tātad vispirms ir šeit tas viss skaidri jāidentificē. Un proti mums uh, ir vairāk uh, publiskais finansējums pētniecībā Eiropas Savienībā nekā ASV, piemēram, bet rezultāti ir mazāki. Mums ir mazāka publiskā finansējuma augstākajā izglītībā kā ASV, un tas ir svarīgs punkts, kas ir jāatzīmē. Es domāju, ka šajās debatēs mums vajadzētu censties šos jautājumus uh, izgaismot un uh, um, apspriest. Mēs Eiropā saskaramies ar situāciju, kurā mums tiešām ļoti ir nepieciešami augst kvalificēti darbinieki Eiropas Savienībā. Ja šis darbspēks um, nebūs pieejams, tad uh, ekonomika no tā cietīs, un cietīs arī Eiropas pētniecības telpa. Un tāpēc mums vajadzētu uh, um, domāt, kā vairāk investēt, uh, vai mēs pietiekami investējam pētniecībā un augstākajā izglītībā, varbūt vajadzētu investēt vairāk. Šobrīd uh, esam sasnieguši situāciju, kurā ir jāstiprina šie instrumenti, lai dotu iedrošinājumu dalību valstīm, lai tās arī investētu uh, augstākajā izglītībā un pēc tam baudītu šie investīcija augļus. Mēs zinām, ka šobrīd Eiropas pētniecības telpa ir ļoti atkarīga no pašu zinātnieku veiktiem pētījumiem Eiropā, un tie ir tie punkti, kas mums ir uh, arī jāņem vērā papildus tam, kas jau ir pieminēts zaļajā grāmatā. Vēl viena piezīme. Ņemot vērā to, ka šobrīd mēs esam situācijā, kad ir eh, finansiāli ierobežojumi diezgan lielā apmērā Eiropas Savienībā tieši uh, ekonomiskas un sociālās krīzes dēļ, tad es domāju, ka tieši šobrīd ir jāveic investīcijas. Tagad ir pareizais laiks to darīt. Vairāk nekā jebkad mums ir struktūra fondi un kohēzijas fondi jāsaglabā kā galvenie instrumenti, ar kuru starpniecību pārvarēt eh, šos te ierobežojumus. Tādējādi mēs sasniegsim vienotāku Eiropu pētniecības jomā. Un tāpēc mums ir eh, eh, jāveicina, lai eh, dalībvalsts nospraustu ambiciozākus mērķus pētniecībā. Es ļoti ar interesi gaidu kolēģu komentārus, bet vēl pāris punktus, kurus gribēju minēt. Pirmkārt, mums ir ļoti skaidri jāatbalsta pētniecības mērķi mums ir jāprecizē tie mērķi, kurus vēlamies sasniegt. Un tas ir vislabākais veids, kā efektīvi darboties. Mēs uh, dzirdējām arī, kādi pasākumi tiek piedāvāti. Mums ir uh, jāizvērtē līdzinējo pasākumu efektivitāti zinātnes un pētniecības jomā. Uh, Un otrs punkts no tiem trim, ko gribu minēt, ir tas, ka jā, mums ir jāsaprot, kādi ir iemesli tam, kāpēc komisija naklajā ar šo te piedāvājumu zināšanas un uh, uh jaunināms pārvērst jaunos produktos. Un tomēr mums uh, ir uh, ļoti labi jādefinē, ko mēs saprotam ar produktiem un pakalpojumiem. Un ir uh, no tāda plaša skatu punkta jāraugās uz inovācijām, jeb jauninājumiem. Ja jūs izlasīsiet šo dokumentu, tad jūs redzēsiet, ka produkti un pakalpojumi bieži šeit tiek minēti, bet es nedomāju, ka tas ir apzināti. Mums uh, nevajadzētu runāt par zināšanām tikai kā um, materiālu uh, pakalpojumiem un precēm. Tās ir drīzāk tāda publiska pieejama prece, kas uh, ir publisks tāds um, labums, kas lai nāktu par visu, par labu visiem. Mums ir jāstiprina Eiropas pētniecības telpa. Globālā izpratnē mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums apkārt ir citi pasaules reģioni, ar kuriem esam konkurencē. Un tā vispārīgi noslēgumā gribētu teikt, ka visi Dokumenti, kas šeit ir e, skatīti, runā arī par nepieciešamību risināt sarežģītos sociālos izaicinājumus, un, e, manuprāt, tie beidzot ir jānosauc vārdā, un nav pietiekami par to tikai runāt, tas ir tiešām jādara. Un tāpēc es gribētu lūgt kolēģus izteikties, ko viņi uztver ar, uztver ar sociālajiem izaicinājumiem Mums ir jādefinē šie izaicinājumi, lai zinātu, par ko mēs runājam. Un vēl gribētu minēt kaut ko, ko esmu jau vairāk kārt teikusi, proti, ka sociālajie pakalpojumi un uh, humanitārās zinātnes uh, jāstiprina, un es varu tikai uzsvērt to, uh, uzsvērt uh, Eiropas pētniecības padomas nozīmi, tā ir jāpalielina finansējums, piemēram, tādām programmām kā Marija Kurija programma un citām. Sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes mēs nedrīkstam atstāt novārtā, jo pretējā gadījumā mēs vēlāk vairs neko nevarēsim mainīt, un tas ir svarīgs posms, uzlabojot pētniecības ietvaru Un tas ir viens no punktiem, kas mums ir pievienotā vērtība un nevis otrādi. Paldies! Jā, tā. Jā, paldies! Un tagad došu vārdu kā pirmajam ēnu referentiem Hercogs kundz, lūdzu. Thanks, uh, thanks, Chairman. I, I... Paldies, priekšādētāji. Man likās, ka Hokmar kungam jādod pirmajam vārds, jo viņš pārstāv lielāko grupu, viņš ir ēnu referents. Ja jūs nevēlaties runāt, tad es došu jums nākamajai vārdu. Ēlerkungs. Pirms es gribētu teikt paldies kolēģiem Matijas kundzē par viņas izklāstu. Man esmu sevišķi ilgi parlamenta deputāts, bet vispirms es dzirdēju parlamentā, ka referents vai nu pieklājības dēļ vai citādi, ka viņam eh, ir lielāka interese uh, izteikt iebildumus, un tas, protams, kā tas mums sniedz uh, cerību labai sadarbībai. Tas tāds draudzīgs izteikums. Varbūt divi komentāri sākumā. Jautājums par to, kāda ir astotā pētniecības pamatprogramma. Uh, ir jautājums vai Lisabonas stratēģijas, vai no tās kaut kas paliek pāri. Mēs redzējām starposma ziņojumos, kas attiecas uz uh, konkurences spēju, ko, kas attiecas uz Eiropas Savienības augstu izvirzītiem mērķiem globalizētā pasaulē. Lai mēs varētu runāt uh, vienādā acu augstumā ar uh, Ameriku un varētu arī atbildēt uz uh, attīstību Āzijā, un tas viss īstenībā nav izdevies. Ir skaidrs, kas attiecas uz uh, ietveru nosacījumiem šajā FP8, uh, ka tas labāk gadījumā ir iesaudēts uz pašreizējo situāciju, un fa de facto tas nozīmē samazinājumu. FP8 tādēļ ir tik liela nozīme, ka šeit ir diskusija par jautājumu, kas ir paredz pārnu Lisabonas mēķiem. Un vai mēs esam spējīgi ar šo budžetu uh, vēlreiz uh, sniegt tādu spēcīgu ekonomisko attīstību un arī, kas attiec uz uh, Eiropas perspektīvai, mēs varam izvirzīt tādu tiešām labu, pamatotu, spēcīgu mērķi. Ja mēs paraugāmies uz pašreizējo statusu pamatprogrammā, 7. pētniecības tehnoloģija attīstības pamatprogrammā, tas nav tikai status quo, bet uh, pētniecības uh, centieni Eiropas līmenī saistībā ar atsevišķām dalību valstīm gal galā paliek kā tikai tāds, nu, tāds uh, draudzīgs žests uh, attiecībā pret uh, Eiropas ideju, bet tas viss nav ilgspējīgi. Tādēļ FP8 un diskusija par FP8 ir uh, daudz tāds politiskāks jautājums, daudz arī ekonomiskāks jautājums, arī da, jautājums par to, cik daudz tas vairāk ir saistīts ar jautājumu, vai mēs patiešām vēlamies kopīgu Eiropu. Uh, nevis vienkārši jautājums par pētniecību politiku un uh, jautājumus uh, par tikai vienīgi par skaidri kopīgajā budžetā. Līdz ar to šie ietver nosacījumi ir ļoti skaidri. Mums ir kā parlamentam jāpārdomā, vai mums būs kopīga nostāja, un tā būs arī vienīgā iespēja kaut ko panākt, jo labākajā gadījumā uh, to var, eh, nu, komisijas nostāju var apzīmēt vienīgi kā tādu atturīgu, kas attiecas uz eh, budžetu un uz programmu, un padomē ļoti skeptiska pozīcija, kas attiecas uz programmu. Un to vajadzētu attīstīt tā, ka, lai mēs tiešām tādu saturiskā ziņā dabūtu tādu būtisku uzlabojumu. Es domāju, ka svarīgi no paša sākuma pateikt, par ko ir runa. Ja mēs paši savus izvirsītos mērķus, paši savus nodefinētos mērķus paraugāmies, uh, Lisabonas perspektīvā, tad ir dubul, jā, budžets jādubulto. Tikai tad mums būs tādas pašas iespējas attīstīties kā Amerikā un Āzijā. Vienā tā līmenī. Otrakārt, mums ir konflikts, par ko vajadzētu atklāti runāt, kas bija jau arī 7. pamatprogrammā. Toreiz mēs parlamenta kopīgi to atrisinājām. Tas bija sarežģīts process bet uh, tas mums arī sarunās deva tādu ļoti stipru pozīciju. Tas ir tāds nepatrauktais konflikts ar, uh, es gribētu teikt, ar jaunajām uh, valstīm, kas iestājušās, un vecajām valstīm. Tas ir arī konflikts starp lielajām un mazajām dalību valstīm. Kāds ir šis mērķu konflikts? Kaut kādā esam uzņēmušies saistības, un tas ir arī svarīgi šo um, principu saglabāt, proti izcelības kritērijas, kā uh, pētniecības pamatprogrammas pamatkritērijas. Septītajā pamatprogrammā bija tāds rezultāts, ka vesela virkni no dalību valstīm nevarēja šādā mērā piedalīties programmā, jo viņi savas struktūras veido un pētniecības vide atsevišķās jomās ir ļoti laba, bet kopumā tas nevar sasniegt tādu līmeni, kuru mēs vēlamies eh, Eiropā visur. Tas nozīmē arī sarunās par FP8, ka tas būs tāda nepārtraukta problēma. Proti, no vienas puses eh, šīs jaunās valsts, kas iestājušās, viņiem vajadzētu būt eh, interesē vairāk piedalīties programmā. Tas līdz šim nozīmē, ka savā ziņā šis eh, absolūtais izcelības kritērijs ir apšaubāms. No otras puses noteikti ir dalībvalstis, kuras saka, ja šo izcelības kritēriju uh, ja tas tiek apšaubīts, tad mums nav nekāda liela interese atbalstīt Eiropas programmas, tad, ja mēs to labāk darīsim nacionālo programmu ietvaros. Par šo jautājumu mums ir jārunā atklāti, un jau ļoti agrā fāzē mums parlamentē ir jāatrod kompromiss, citādi mēs šajā fāzē būsim sadalīti, arī padomu būs, eh, nebūs vienota, un mums nebūs tāda saturiska palielinājuma FP8. Tādēļ otrs prasījums, ko mēs zaļajā grāmatā mums vajadzētu noformulēt, vajadzētu šeit pateikt, ka mēs paliksim pie tādas principiālas nostādnes, ka aizsardzība būs kritērijs, tas būs arī nepieciešams, lai globāli varētu atbildēt izaicinājumiem pasaulē, kas attiecas uz konkurenci, bet mēģināsim arī atrast risinājumus, kādā veidā ņemt vērā un iesaistīt dažādās intereses. Mēs jau esam arī um, šeit, um, esam to arī virsrakstā, esam iekļāvuši proti, kā attiecībā uz eh, izcilību, tas nozīmē, ka eh, tas arī tiešām atspoguļo, ka ir dalībās, kas tikai ceļā uz šo izcilību. Mēs jau to neapšaubām, bet mēs piešķiram līdzekļus, lai viņas varētu sasniegt šo izcilību. Ja mēs šo kompromisu panāksim, tad, mums, ja mums būs eh, spēcīga parlamenta pozīcija, bet ja mums kompromisu neizdosies no, noslēgt, tad parlamenta nostāja, kā rāda pieredze, būs vāja. Trešais lielais jautājuma lokus ir jautājums par eh, to, cik lielā mērā pētniecības pamatprogramma kalpo Eiropas konkurences spējai. Šeit ir jāatrod līdzsvars starp nepieciešamību šai, veikt fundamentālos pētījumus, kas ir tad atvērti uz rezultātiem, un tas ir, protams, Eiropas tāds uh, spēcīgs punkts Un otrs būs, kā mēs inovāciju tēmu, kā jautājumu par uh, pētniecības uh, rezultātu uh, īstenošanu konkrētos produktos, ekonomikas izaugsmē, kā to var sasniegt. Protams, kā astotā pētniecības pamatprogramma izvirz jautājumu, kādi instrumenti ir jāintegrē, vai tā kā CAP tajā um, astotajā pētniecības pamatprogrammā ir jāintegrē, vai tā ir tīra pētniecības programma, vai tā ir arī eh, tāda uh, liet, pielietojuma programma, varbūt arī uh, to ir jāsaist ar tādām politikām kā uh, CAP un tādas tehnoloģijas jāpiemēro kādas tika izmantotas jau dalībvalstīs. Tas tāds, tāds principiāls strateģisks jautājums, tādēļ es arī uh, personīgi atbalstu to, ka komisija līdzšinējā darbā, kaut arī jāsaka, zaļā grāmatā komisija ir palikusi tāda neskaidra samērā, ka šī inovācija tēma mm, nu, tiek izvirzīta centrā, jo tas ir ļoti uh, cieši saistīts ar uh, Eiropas izaugsmas mērķiem. Pēdējais temats, vai drīzāk divi pēdējie temati. No vienas puses tas ir temats par starptautisko kooperāciju. Uh, Mēs runājam par starptautisko kooperāciju, bet uh, um, FP7 bilance parāda, ka tas ir īstenībā viss ļoti vāji, kas līdz šim ir sasniegts. Tas nozīmē, ka daudzām valstīm, institūcijām, pētniecības iestādēm, ir tīpaši Āzijā un arī Ziemeņamerikā, FP7 lēmumu pieņemšanas lēmums, tas ir. Uh, ir tiepaši, kas attiecas uz informāciju tehnoloģiju. Jūs Azijā neatredzēt nevienu partneri, kas būs gatavs uh, šeit uh, zinātniski sadarboties uh, un kopīgus projektus veikt ar Eiropas Savienības iestādēm. Tāpēc, ka lēmumiem vajag vienu līdz divus gadus Eiropas Savienībā. Tas nav konkurēt spējīgi starptautiskā līmenī. Tad šo tēmātu par starptautisko kooperāciju, tad mums daudz vairāk ir jāpastiprina, mums arī jāpārdomā. Uh, kādas struktūra reformas mūs uh, sniegs iespēju daudz ātrāk iesniegt eh, projektus, saņemt finansējumu starptautiskā ietvarā. Pēdējais projekts arī zaļajā grāmatā nav pieminēts, proti ir temats par eh, Eiropas lielo projektu finansējumu. Mēs tā netieši no septītās pētniecības programmas finansējam arī veselu virkni no Eiropas lielajiem projektiem, piemēram, Galileo, GMS, IT, un uh, to var arī jau pārskatīt, ka uh, no uh, klasiskā budžeta iespējām to mēs vairs nevarēsim izdarīt. Gribētu kolēģiem atgādināt uh, par kompromisu it ar decembrī, kur uh, mēs no budžeta pārpalikumiem no septītās pamatprogrammas, uh, tur bija vēl rezerves no otrā pilāra, no uh, lauksaimniecības, mēs tur mēģinājām finansējumu, vismaz, nu, kas attiec uz vidējo posmu, Eiropas lielajā uh, projektā tiešām dabūt, bet tas nenostrādāja. Uh, neizdevās. Ir pilnīgi skaidrs, ka no tekošās eh, pētniecības pamatprogrammas astoņi mēs nebūsim spējīgi ITER Galileo un eh, GMS eh, projektos tos līdzekļus dabūt. Mums vajag atsevišķu budžeta pozīciju, kurā būtu paredzēts Eiropas lielo projektu finansējums. Mēs nevarēsim vienkārši no jau esošās tekošās pamatprogrammas ņemt līdzekļus. Uh, To varēja darīt eh, pārējais periodā, tādā iesākuma fāzē, bet eh, perspektīvā mums blakus eh, pētniecības pamatprogrammām ir vajadzīgs, vai būs vajadzīga atsevišķa budžeta pozīcija. Un vēl pēdējā tēma, jo visi kolēģi tā sakot runas, un es arī pats vienmēr to uzsveru, tie ir mazie un vidēji uzņēmumi. Mums kaut kur savā ziņā ir jāatvadās no tādiem mūža maldiem, meliem vai nu mums pētniecības pamatprogrammā vajadzēs rezervēt tādu atsevišķu pozīciju, vai arī mēs patiešām būsim spējīgi pateikt, kā noteiktās jomās ir tāds ļoti, mēs varēsim pieņemt ļoti vienkāršotas procedūras, ka mēs būsim gatavi pieņemt, kā mazie un vidējie uzņēmumi šādās daudzgadu programmās uh, nav, bet viņas nevar integrēt nekādā veidā. Vai arī, jāpasaka, jā, tie ir tādi skaisti vārdi. Ja piecās programmās viena pēc otras, mēs to pašu kvotu, ko esam izvirzījuši maziem un vidējiem uzņēmumiem, neesam sasnieguši. Un mums ir jāatrod atbildes to, vai arī mēs vienkārši nevaram to vienmēr uztvērt, uzsvērt un, un nepieņemt. Uh, pārmetumu, ka mēs sakām skaistus vārdus, bet īstenībā savās programmas neko tam nedarām. Tur ir ļoti konkrēti priekšlikumi. Gribētu nosaukt vienu, piemēram, kā arī ir tāda pieeja, kas ir atsevišķiem sektoriem īpaši izstrādāta maziem vidējiem uzņēmumiem. Nav tāda mazo vidēju uzņēmumu definīcija. Uh, ko, piemēram, kādā kioskā Grieķijā līdz Zviedrijas lielam uzņēmumam, ka tas viss būtu apvienots vienām definīcijām, ka statistiski varētu definēt, kur tad ir mazo vidēju uzņēmumu robeža, kas jau reāli neatspoguļo to, kas atsevišķos sektoros, rūpniecības sektoros tiešām notiek. Mums neizdosies mazos uzņēmumus iekļaut uh, Eiropas eh, pētniecības programmā, bet šie vidējie uzņēmumi, piemēram, informācijas tehnoloģija jomā, protams, ir pārāk šauri nodefinēts, jo vidējie uzņēmumi rūpniecībā tas drīzāk ir plašāk eh, jādefinē nekā šie MVU. Un mēs ļoti daudz zaudējam, ir īpaši attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem, viņus iekļaut pētniecības programmā. Šeit mums ir vajadzīgi daudz eh, inteliģentāku risinājumu, kas būtu vairāk piemērot atsevišķiem sektoriem. Paldies! Tagad vēl ir eh, seši deputāti pieteikušies, ir arī eh, no komisijas un no uh, referents, un desmitos mēs balsosim. Tagad ir vai nu visi mēģinās runāt īsāk, vai arī pēdējiem nebūs iespēja izteikties. Hercogs kundze ir nākamā runātāja. Thank you, thank you, chairman. Paldies. Es vēlējos vienkārši būt pieklājīga, būt pieklājīga pret lielāko politisko grupu un referentiem. Es gribēju runāt arī par efektivitāti, un tautas partijas grupas ēna referents teica daudz lietu, ko es nevēlos atkārtot. Taču es eh, gribētu pieskarties eh, dažiem jautājumiem mazliet savādākā gaismā. Manuprāt, ka šis parlaments ir pilnībā ņēmis vērā 2020. gada mērķus, un ja tā tas ir, tad mums ir jānodrošina, lai visi līdzekļi, tā skaitā novatoriskums un pētniecība, atbilstu uh, 2020. gada mērķiem un palīdzētu to sasniegt. Tas, protams, ir liels izaicinājums. Es domāju, ka mums ir jāsāk pie tā strādāt jau šodien. Mēs visi varam vienoties, ka 3% no IKP ir jāveltā pētniecībai un novatoriskumam. Tas ir jādara gan dalību valstīm, gan arī Eiropas Savienībai kopumā. Bet ir jāatcerās arī, ka rezultāti pašlaik nav pārāk daudz sološi. Šķiet, ka finanšu ministriem ir uh, daudz lielāka teikšana jebkurā valdībā, daudz lielāka nekā ekonomikas ministriem vai zinātnes ministriem. Es domāju, ka mēs varētu arī vienoties par to, ka kopējais strateģiskais ietvars varētu tikt izmantots, lai sasniegtu novatoriskumas savienības mērķus. Taču, protams, nav tādas atbildes, kas uh, varētu būt piemērota visām problēmām. Uh, Mums ir jādomā arī par MVU iesaisti, kā jau teica kolēģis no tautas partijas grupas. Tātad te mēs varam piekrist. Un kur tad ir problēma? Es domāju, ka mums pavisam skaidri vajadzētu norādīt, ka novatoriskums ir mainījies savās, savās apmēros. Mēs teicu saprotam, ka pētniecība nekalpo tikai augsto tehnoloģiju uh, uzņēmumiem. Te ir runa arī par uh, valsts dienestiem, par uh, sociālajiem dienestiem par inovācijām, kas palīdz šiem dienestiem. Bet, ja mēs nedivkāršosim vai pat eh, ne trīskāršosim šos finanšu līdzekļus pētniecībai, bet paturēsim tikai septītās eh, pamatprogrammas līdzekļus, tad tas nozīmēs samazinājumu. Tas nozīmēs, ka mēs samazinām uh, finanšu līdzekļus 2020. gada uh, ambiciozā mērķu sasniegšanai. Es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu būt vienotam. E, šim strateģiskajam ietvaram vajadzētu būt lielākam nekā uh, ir paredzēts šajā strateģiskajā ietvarā. Es ceru, ka mūsu komiteja varētu būt vienisprāti šajos jautājumos. Uh, ir skaidrs, ka trūkst šeit uh, piektās sadaļas. Kolēģi no budžeta komitejas to noteikti sapratīs. Te ir runa par administratīvajiem izdevumiem. Uh, Lielākā daļa no institucionālā darba, kas tiek veikts pētniecībā, nāk tieši no šīs administratīvās sadaļas. Ja mēs eh, vēlamies eh, stāties pretī citiem mērķiem, runājot par daudzgadu finanšu schēmu, tad mums noteikti ir jāatcerās, ka šīs sadaļas trūkst. Ja mēs vēlamies apkopot visus finanšu līdzekļus, tad ir jāatcerās, ka administratīvās budžeta pozīcijas uh, nedrīkst atdot citiem mērķiem. Papildus vēlētos teikt, ka ir saskatām arī saskatāms arī institucionālais novatoriskums. Mums ir jādomā par uzņēmumu tīklu, par uh, e, cipu programmu. Iespējams, mums ir jāpaska, jāpārskata arī līdzfinansējums. Ja Eiropas Savienība nodrošina finanšu instrumentus, tad uh, līdzfinansējumā dalībvalstis automātiski atņem savu ieguldījumu, jo uzskata, ka parlaments jau finansē šo uzdevumu. Mums vajadzētu būt uzmanīgiem un nepieļaut, lai kaut kas tāds notiktu, jo galu galā mēs gribam um, sasniegt rezultātus, nevis būt labdarīgi pret dalībvalstīm. Es domāju, ka es varētu pilnībā atbalstīt starptautisko sadarbību, ko pieminēja referente. Tāpat arī es uzskatu, ka Šie ir pēdējie svarīgie projekti, vai nu tas būtu Galileo vai ITER. Es uzskatu, ka mums ir jāuzstāj uz 3% IKP palielinājumu un agrāk vai vēlāk mums būs jāizcīda šī cīņa ar finanšu ministriem. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība vairs nebūs ticama. No vienas puses mēs dziedām politiskus solījumus, bet no otras puses mums nav līdzekļu, lai šo solījumu sasniegtu. Mums vajadzētu stāties pretī uh, šiem apmelojumiem, kas notiek padomē kā parlamentam. Kavaļļo kundze. Thank you, Chair. I would like to thank the... Paldies. Priekšsēdētājs vēlētos pateikties referentē. Es gribētu uzskaitīt svarīgākos principus nākamajai pētniecības un inovāciju programmu paaudzē. Mums vajadzētu nodrošināt, lai ir mazāk uh, instrumentu, tādējādi samazīt, samazināt arī administrāciju. Mums ir jānodrošina rezultāti un inovācijas. Ēlera kungs jau teica, ka mums ir jānodrošina kapacitāte struktūrālajiem fondiem, taču šajā pamatprogrammā ir ēkļa arī izcilība un izcilības sasniegšana. Es varu pievienoties arī Ēlera kungam un citiem kolēģiem, kas aicināja dubultot budžetu šai jomai. Tāpat arī ir jādomā par starptautisku sadarbību. Es uzskatu, ka mums vajadzētu nu, vienkāršot eh, astoto pamatu programmu. Stratēģiskajā ietverā vajadzētu saistīt CIP un EIT programmas bet eh, tāpat ir jāuzsver tas, ka šai programmai ir jābūt balstītāji uz rūpniecību un uz politiku. Pašlaik mums ir pārāk daudz tematisko prioritāšu, ir jānodrošina labāks līdzsvars starps, starp uh, pētniecību no zemākā līmeņa uz augstāko. Pašlaik par to domā tikai Eiropas pētniecības padome. Es domāju, ka mums ir vajadzīga šī uh, pieeja no zemākā līmeņa uz augstāko, uh, Uh, arī citās jomās. Es uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs septītās pamatprogrammas elements, un tas būtu jāpārliek arī astotajā pamatprogrammā. Taču mēs esam arī samazinājuši šos, šo sadaļu. Piemēram, mums ir nākotnes un jaunās tehnoloģijas dažās jomās. dalībnieki noteiks, kuras tad ir šīs modernās tehnoloģijas, kas būtu jāpiemēro zinātnes jomās. Mums vajadzētu izmainu, izmainīt noteikumus par apvienotajām tehnoloģiskajām iniciatīvām. Mums ir jābūt atvērtākiem, jānodrošina piekļuve arī MVU. MVU programmas ir jāpārveido, kā jau tika minēts. Pašlaik, pašlaik lielākā daļa programmu, kas ir paredzētas MVU, īsnībā ir eh, paredzētas eh, tādām vidējām struktūrām kā pētniecības institūtiem, nevis pašiem MVU. Mums ir vajadzīgi arī konkrēti instrumenti, lai uh, vienkāršotu rezultātu sasniegšanu un rezultātu izmantošanu tirgū. Noslēgumā jaunu zinātnieku iesaistīšana, kā jau uztvēra mana kolēģe Marisa, ir viens no svarīgākajiem mērķiem. Mums ir jāatrod veids, kā jaunus zinātniekus varētu iesaistīt pētniecības programmās, gan rūpniecības jomā, gan arī pētniecības institūtos. Pēdējais komentārs. Mums vajadzētu iekļaut arī vienkāršošanas pasākumus kas nebija paredzēti septītās pamatprogrammas vidustermiņa pārskatā. Mums ir jādomā par tiem noteikumiem, kas ir saistīti ar izmaiņām finanšu regulā. Mums ir jānodrošina, lai referente iekļautu šos vienkāršošanas noteikumus arī ziņojumā. Paldies! Danke sehr, Kollege Paldies! Paldies. Lūdzu! Thank you very much and thanks to the... Paldies un paldies referentei. Es domāju, ka es varu piekrist visam, ko viņa teica. Es vismaz tā domāju, un tas ir labi, jo tas parāda, ka mums ir tāds plašs vairākums, kas atbalsta to virzienu, kurā vajadzētu iet pārspunkti. Vienkāršošana, vienkāršošana, vienkāršošana. Manuprāt, to ir svarīgi pateikt, jo te nav runa tikai par birokrātiju jo ar vienkāršošanu, vienkāršošanu, vienkāršošanu mēs varam uh, dinamizēt un padarīt šo procesu radošāku. Tātad tur ir arī tāda kvalitātes uh, izpratne. Mēs esam daudz sasnieguši pēdējā ietver programmā, un tas arī ir mainījis situāciju universitātēm un tā tālāk, bet vēl ir zināms ceļš ejams, un tas būtu jādara. Jo pretējā gadījumā mēs uh, neiesaistīsim šajā uh, procesā mazos un vidējos uzņēmumus un uh, tos, kas uh, dinamiski strādā savos uzņēmumos. Otrā lieta - kāda līmeņa finansējumam šeit vajadzētu būt? Mums vajadzētu kā mērķi nospraust dubultot pētniecībai atvēlēto finansējumu. Un iemesls ir vienkāršs. Tas, kas ir uh, agrāk darīts, tas uh, viss ir saistīts ar to, ka Eiropa un ASV dominē pētniecībā. Ja mēs paraugāmies 15 gadus atpakaļ, tad visa pētniecība un zinātne, lielākā daļa, uh, tika īstenot ASV un Eiropā. Bet uh, lietas ļoti ātri mainās, un šobrīd Ķīnā un Indijā ir vairāk uh, inženieri un zinātnieki. Mēs nemaz nezinām to šo statistiku. Tikai 12 miljoni Ķīnā. Nu jā, redzat, eh, man ir šeit plašs atbalsts manam argumentam. Vācijas delegācija man atbalsta. Kā vienmēr. Hi. Tā tad eh, tas ir svarīgs punkts. Un pēdējā lieta priekšsādātāja kungs, mums ir jāveicina zinātnieku mobilitāte. Uh, Es domāju, ka tas ir viens no lielākajiem veiksmes stāstiem ASV un uh, anglosakšu pētniecībai, ka ir šīs te lielās iespējas uh, mobilitātē. Mums vajadzētu to darīt ne tikai pagarinot Mariju Kurī programmu, bet uh, arī ieviešot to, ko es nosaucu par uh, pētniecības voucheri, jo tādējādi mēs uh, finansiāli stiprināsim tās pētniecības iestādes, kas ir vadošās. Lielas paldies! Paldies, tagad Odīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu apsveikt Marisu Matijasu par uh, ievadvārdiem un par to, ka viņi ir tik atvērta mūsu pārdomām. Vispirms metodoloģiska problēma. Eiropas komisija mums saka, ka jāiesniedz priekšlikumi līdz jūnijam šogad, bet tā vēl nav izvērtējusi septīto pamatprogrammu. Un mēs šobrīd uh, esam tādā situācijā, ka mums ir jāsteidzas, bet mēs varam arī pieļaut kļūdas. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu pilnīgi noteikti paredzēt pietiekamu laiku politiskām debatēm par šo jautājumu. Un es gribētu izteikt priekšlikumu priekšādātāju kungs, uh, Ja mums ir steidzams kalendārs, tad uh, komisijai tomēr ir jāpieņem zinām elastība. Tātad, tad, kad būsim pieņēmuši tekstu, tad varētu to pēc tam mainīt uh, uh, pēc apstākļiem. 182. līguma punkts nosaka, ka var pielāgot programmas situācijai. Mums jau tagad ir jauns parlaments, ir Lisbonas stratēģija izgāzusies, no 2008. gada ir krīze, ir ļoti trausla situācija, un tad uh, cits saka, ka nevar mainīt 7. pamatprogrammu, bet uh, uz 8. Uh, es domāju, ka mums vajadzētu šeit iekļaut šo te elastības loģiku, proti, ja vajadzēs kaut ko mainīt, lai to varētu darīt. Un gribētu nožēlot, ka zaļajā grāmatā netiek globāli skatīt pētniecības programmu. Tad, kad es domāju, Runāju par globālu skatījumu, tad eh, es domāju reģionus, valstis, Eiropas Savienību. Es piedāvāju eh, revīzijas palātā un arī Nacionālo valstu revīzijas iestādēs veikt eh, tādu kā auditu pētniecībai visā kontinentā. Mums ir jādomā par finansējumu, un finansējums ir jāieropizē, bet to mēs nevaram izdarīt bez dalībvalstīm. Un Eiropadomas un padomas pozīcijas, kas dod būtiski ieguldījumu šajā tematā, viņi saka, ka tā lai, vajadzīgs, lai tā būtu Eiropas Savienība un dalībvalsts. Un es domāju, ka tā būtu atslēga astotās pamatprogrammas veiksmē. Paldies! Kolorskas Babīnskas kundze lūdzu. Very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es organizēju nelielu dialogu ar dažādu institūtu direktoriem Polijā, lai uzzinātu, kā viņi vērtē galvenās problēmas 7. pamatprogrammā. Daži no šiem jautājumiem jau šeit tika pieminēti. Es pati esmu profesore un esmu piedalīsies tajā visā no iekšpuses. Infrastruktūra jau tika minēta, tas ir izšķirīgs svarīgs uh, temats. Uh, daudziem no šiem institūtiem nav pietiekami labu infrastruktūru, lai turpinātu piedalīties pētniecībā. Un eh, tiem institūtiem, kam nav pietiekama administratīvā kapacitāte, ir arī problēmas ar šiem formālajiem kritērijiem. Un viņi saka, ka viņi ir eh, tagad mazāk interesēti iesaistīties Eiropas pētniecības schēmās. Viņus tas ļoti sākumā interesējās, kad mēs tikko iestājāmies Eiropas Savienībā, tāpēc tagad šī interese ir samazinājusies, un, manuprāt, tā ir ļoti slikta zīme, jo pastāv šī plaisa, un tā vēl palielinās. Par to tāpēc ir jārunā. Kas tiek teikts par formalitātēm? Tātad šī ziņošana uh, vidusposmā Tātad visi šie starpziņojumi, kas ir jāsniedz. Un bieži vien šis vērtējums ir tāds formāls un būtiski neņem vērā rezultāts. Tātad, ja jūs pieļaut vienu kļūdu, jūs vienkārši izmet ārā. Tāpēc viss vienkārši trīc un dreb, lai nepieļautu kādu kļūdu, jo tad viņas ņems naudu. Un tas atņem enerģiju radošai darbībai. Un vēl viena lieta - inovācijas tiek izprastas ļoti tehniskā veidā, ne sociālā izpratnē. Šajās valstīs inovācijas nozīmē arī inovatīvus darba veidus, ir vesela virkne sociālu un ekonomisku jautājumu, bet šeit tas ir definēts ļoti šauri. Vēl praktiskā izmantošana tad, tad rezultāti jāizmanto praktiski. Ko tas nozīmē? Tātad sociālās zinātnes, kas arī var radīt jauninājumus, saņem sliktāku attieksmi. Projekti ir pārāk lieli. Es piedalījos šajā, šādā projektā. Jūs vispār pat nezināt, kurš vēl piedalās, kas ko dara, un katrs tikai tādu mazu, mazu daļiņu Uh, dara šajā projektā. Tas nav pietiekami inovatīvs pētniecības projektu veids. Daži teica, ka varbūt mums vajadzētu ieviest kaut ko līdzīgu kopējai kohēzijas politikai arī pētniecībā. Es negribu to uh, atbalstīt, tā ir jauna ideja, bet tas tika ieteikts. Negribu vairāk tērēt jūsu laiku. Paldies. Kolīgin Forč. Fordas kundze. Um, much, I... Paldies. Es uh, labprāt sadarbošos ar referentu un ar ēnu referentiem. Es uh, gribētu izteikt dažas komentārus par citu uh, teikto. Šis līdzsvars, kuru mums vajadzētu panākt, eh, lai nodrošinātu lielu dalībnieku e, skaitu un tajā pašā laikā, lai saglabātu izcilību, e, manuprāt, ir galvenā prioritāte, kuru uh, parlamentam vajadzētu ievērot. Tāpat arī ir jāveicina MVU dalība. Es varētu vēlreiz atkārtot, ka vienkāršošana ļaus mums iesaistīt vairāk dalībniekus no dažādām valstīm, un tas ir īpaši nozīmīgi MVU. Ja ir runa par uh, orientēšanos uz rezultātiem, kā minēja viens no ēnu referentiem, jā, tas ir ļoti piemēroti, tāpēc, ka mēs uh, nedrīkstam pieļaut to, ka zinātniski rezultāti netiek sasniegti. Tātad rezultātiem ir uh, jāpievieno vērtība. Tāpat arī ir jānodrošina virzība uz izcilību. Tas ir jēdziens, kur mums noteikti vajadzētu paturēt prātā. Šķiet, ka projektu finansēšana nebūtu nenozīmē to, ka mēs nevēlamies iesaistīt arī citus uh, dalībniekus no ārvalstīm, bet tas arī nenozīmē, ka mēs negribētu paturēt uh, savus uh, spēlētājus. Ir jānodrošina, lai zinātnes rezultāti nokļūtu tirgu pēc iespējas ātrāk. Šeit es domāju par augstajām tehnoloģijām, par uh, moderniem sasniegumiem un tā tālāk. Uh, ir eh, jānodrošina ātrā lēmumu pieņemšana. Ja šie lēmumi tiks pieņemti lēnu, tad eh, mēs zaudēsim konkurenci globālajā tirgu. Ja ir runa par eh, sadarbību ar starptautiskiem spēlētājiem, es saskatu, ka tas ir nepieciešami, bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka septītā pamatprogramma ir vienīgais projekts, kur starptautiski spēlētāji var piedalīties. Uh, Mums nav līdzīgas sistēmas, kā sadarboties ar citām pasaules daļām. Ieruna par komentāriem par caurzemību budžetā attiecībā uz lieliem projektiem. Es, protams, piekrītu, ka šāda caurzemība ir vajadzīga, un es labprāt arī diskutēšu par šiem jautājumiem. Tika izteikti komentāri par to, ka ir jāskatās uz enerģijas taupīšanu, uz enerģijas drošību. Uh, Es redzu, ka esošajā ietverā ir vairāki projekti, kas ir saņēmuši finansējumu un kas saskaras ar šādiem izaicinājumiem. Tas ir ļoti nozīmīgi. Mums ir jāliek uzsvers uz lielajiem izaicinājumiem - enerģijas drošība, pārtikas drošība, ir jānodrošina šie, šo mērķu sasniegšana. Te ir runa par šiem trīs pilāriem - zinātne, rūpniecība un politika. Mums varēja, vajadzētu paturēt tos prātā. Uh, Kā jau es teicu, vienkāršošana ir pats galvenais, ar ko mēs varētu sasniegt savus mērķus. Cilvēki, kas piesakās uz projektiem un vai tos saņem vai nē, man ir vienmēr teikuši, ka nedrīkst ieviest jaunus instrumentus. Instrumentiem ir jābūt vienkāršiem. Tad, kad finanšu līdzekļu nav daudz, ir jānodrošina, lai investīcijas tiktu izmantotas labi. Mums iespējams mums palīdzēs šādi jaudi uh, šis, šis, šis, šis jaunais finanšu instruments. Liels paldies, Cukals kundze. Kungs, es atvainojos. Sindoma. Αποδέχομαι τις εισηγήσεις του κυρίου Έλερ και της κυρίας. Paldies, priekšsādātājs, izteikšos ļoti īsi. Es gribētu pateikties referentei un uh, pateikt par pāris punktiem šo to, par izcilību pirmkārt. Vai nu mums tas patīk vai nē, bet uh, var teikt, ka līdzekļu piešķiršana taču arī veicina pētniecību. Viens piemērs Amerikā mums ir 238, Eiropā 120 doktora darbi, un e, mums ir jārunā par e, struktūru programmām. Un e, valstīm, kas saņem naudu no struktūra fondiem un izmanto to pētniecībai, tur būtu jābūt spēkā tiem pašiem noteikumiem, kā pamatprogrammām. Proti šie uh, darbi ir jānovērtē neatkarīgi un no ārpuses. Šiem lielajiem infrastruktūras darbiem ir ļoti liela nozīme Eiropā. Mēs nevaram teikt, kā dalībniekiem eh, jārīkojas. Uh, tika teikts, ka mums ir 12 miljonu pētnieku, bet man jāsaka, ka Indijā katru gadu pusotras miljonus e, inženieru saņem diplomus. Arī citās e, jaunatīstības valstīs e, ir šādi skaitļi. Piemēram, Ķīna investē 100 miljārdus tieši apjomu, par kuriem mēs runājam. Kas attiecas uz pētniecību un attīstību, tas, kas tur ir paredzēts, varbūt nav pietiekams, jo zinātne ir globalizēta, un tāpēc mums ir jāveido tīkli un īpaši jākoncentrējas uz ekscelences, jeb izcelības centriem. Kam? Vai kāds no komisijas grib kaut ko pateikt? Jā, lūdzu. Thank you very much, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka var piedalīties šajās pirmajās diskusijās par uh, kopējo stratēģisko ietveru. Zaļā grāmata, ko komisija pirms dažiem mēnešiem uh, sagatavoja, kā jau es redzu no šīm diskusijām, visi šie jautājumi, ko jūs izsakāt, ir uh, tieši tādi paši, kādus mēs esam uzdevuši sev. Tātad īstenībā mūsu domāšana pārklājas. Es gribētu izteikt komentārus par dažiem punktiem. Viens ir uh, konkrētas politikas jomas uh, fragmentācija vai kohēzija. Tas, ko mēs cenšamies panākt ar uh, šo jaunā ietvera izklāstu, un es ceru, ka mēs to nesauksim par astoto pamatprogrammu, mēs uh, gribētu dot tādu nosaukumu, kur būtu runa ne tikai par zinātni, bet arī par novatoriskumu. Mēs varētu pieskarties arī uh, zināšana trīsstūra izglītības komponentam. Tad, kad mēs eh, ieviesām šo politiku, mēs cerējām, ka tā pati par sevi būs vienkārša. Eh, tas eh, uzsāka visas šīs vienkāršošanas debates. Mums ir jādomā par vienkāršo pilsoni, par to, kas cenšas izmantot šos resursus. Tas ir jāsatro, jāsaprot jau no pirmā uh, skata, ko tad mēs vēlamies panākt ar šīm iniciatīvām. Uh, Cerams, ka mums izdosies to panākt uh, tādā kopīgā veidā ar sadarbību. Te ir runa par fragmentāciju un arī par sinerģiju ar dalībvalstu politikas jomā. Mēs saprotam, ka pašlaik uh, krīze ir ļoti svarīgs faktors, tā ietekmē mūsu domāšanu par jebkuru veidu politiku. Katrs eiro tagad ir ļoti nozīmīgs, ir jānodrošina pievienotā vērtība Eiropas līmenī. Ne, nedrīkst būt dubultošanās nacionālā līmenī. Vai uh, īstenībā nedrīkst būt nevajadzīgas dubultošanās. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par to, ko vajadzētu darīt vietējā mērogā un ko labāk varētu paveikt Eiropas mērogā. Mm, par Eiropas reģioniem šis jautājums tika pacelts jau vairāk kārta. Mums ir jānodrošina liels ieguldījums, lai mēs varētu rast labus risinājumus. Mums ir jānodrošina izcilība dažos reģionos. Tajā pašā laikā mēs ļoti labi saprotam, ka būs grūti rast kompromisus par izcilības kritērijiem. Ir vajadzīgs eh, līdzsvars. MVU ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs visi zinām, ka tie eh, veicina inovācijas, un tieši tāpēc mums ir jārod kaut kas tāds, kas palīdzētu MVU darboties. Viens veids būtu vienkāršošana, un otrs ir um, konkrētu pasākumu izveide. Uh, Mums nevajadzētu domāt, ka vienkāršošana ir paredzēta tikai MVU. Vienkāršošana ir pirmais princips jebkuram, tā skaitā MVU. Ja runa par konkrētiem un speciāliem pasākumiem, tad, protams, mēs šo jautājumu izskatīsim. Bet ir jāatcerās, ka MVU parasti domā vietējā mērogā, tāpēc mums ir jādomā par vietējo pakalpojumu piedāvāšanu. Mums ir jāsadarbojas ar nacionālo un reģionālo līmeni. Varbūt tas ir labākais veids, kā rīkoties. Pēdējais vēl par vienkāršošanu. Tas ir ļoti svarīgs elements visās eh, mūsu diskusijās par eh, septītās pamatprogrammas eh, īstenošanu. Mums ir jāparedz iespēja pārmainīt esošos noteikumus. Ja mēs neizmantosim šo izdevību, tad tas patiešām um, slikti ietekmēs Eiropas pētniecības telpu. Obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que estamos em cima. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka mums ir tolī paredzēts balsojums, bet jebkurā gadījumā es vēlētos izmantot šo izdevību un izteikt dažus komentārus. Mm, esmu ļoti pateicīga par uh, kolēģi komentāriem un uh, jautājumiem. Man ir prieks, ka ir parādījušies uh, vairāki jautājumi, ko vajadzētu risināt. Uh, Man šķiet, ka ir panākta vienošanās par svarīgākajām lietām. Protams, pastāv viedokļu atšķirības par to, kādā virzienā mums jāiet, lai sasniegtu mērķus, bet tajā pašā laikā mēs ļoti labi saprotam, kuras ir tās svarīgākās problēmas. Viena no šīm problēmām, par kuru ilgi tika diskutēts eh, šorīt, ir šis līdzsvars starp izcilību un kohēziju. Es pilnībā piekrītu, ka izcilība ir ļoti svarīgs kritērijs, taču tam nevajadzētu būt vienīgiem kritērijiem. Protams, ka eh, tas mums ir jāapvieno ar tādu politiku, kas ļautu nodrošināt vislielāko līdzdalību. Galu galā tas ir instruments, kas ļaut mums stiprināt Eiropas pētniecības telpu. Tieši tāpēc, skatoties uz eh, šīm eh, četriem darbības veidiem, kas ir paredzēti zaļajā grāmatā, mums ir jādomā par vienkāršošanu. Tas attiecās gan uz eh, finanšu sistēmu, uz kopējo strateģisko ietvaru, bet šķiet, ka šajās diskusijās un arī ziņojumā parādās tas, ka astotajā pamatprogrammā ir jāpārņem šīs četras jomas - Eiropas pētniecības un tehnoloģija institūts, CIP, konkurences un kohēzijas programma, kā arī uh, kohēzijas fonds un struktūra fondi. Mums ir jānodrošina, lai struktūra fondi darbotos saistībā ar citām Eiropas programmām, ko tikko pieminēju. Es domāju, ka tad mēs būsim atraduši veidu, kā arī izsināt šo problēmu. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai atkārtotu, cik svarīgas ir apvienotās pētniecības programmas. Ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka kohēzijas programmām ir vajadzīga vienota rīcība. Tikai šādā veidā mēs nodrošināsim uh, lielāku ieguldījumu no kohēzijas reģioniem Eiropas pētniecības programmās. Pavisam daži īsi komentāri. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāpārdomā vairāki punkti, kas tika pieminēti. Pirmkārt, tas bija CIP. Mēs nevaram to vienkārši atstāt atvērtu. Mums ir jāstājas pretī šim izaicinājumam vai mēs to iekļausim uh, astotajā pamatprogrammā vai nē. Principā es domāju, ka mums nevajadzētu to iekļaut, bet es esmu gatava par to diskutēt līdz pat pašām beigām. Starptautiskā sadarbība un MVU ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir uh, jānoskaidro šīs uh, divas jomas. Tas ir ļoti svarīgi. Tika pieminēti vairākie jautājumi MVU kontekstā, taču tika piemirsts viens punkts, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks. Viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras MVU, ir tas, ka trūkst prasmīgu apmācītu cilvēku resursu, un mums vajadzētu stāties pretī šim izaicinājumam. Pēdējais par vienkāršošanu. Es nevēlos atkārtot to, kas tika minēts. Es varētu piekrist lielākajai daļai no komentāru. Mums ir jāuztur konkrēts līdzsvars starp pieejām no augšas uz leju un no lejas uz augšu. Mums ir jāsaprot, par ko mēs īsti runājam, kad tiek pieminēta vajadzība stāties pretī lielajiem sabiedrības izaicinājumiem. Ir jāatcerās, ka šo izaicinājumu noteikšana krīzes laikā nav tikai tehnoloģisks izaicinājums, tas ir arī sabiedrības izaicinājums. Dažas valstis ir labāk spējušas izmantot sadarbību, labāk spējušas izmantot Eiropas fondus, citas nav spējušas tik labi veidot savas prasmes un nav gatavas attīstīt infrastruktūru. Kolārskas Babīnskas kundze par to runāja ir jānodrošina izcelības un kohēzijas apvienojums. Tie ir divi šī izaicinājuma aspekti. Sirsnieks, paldies. Līdz ar to mēs beidzam šo darbu kārtības punktu. Diskusija tagad pāriem pie balsošanas. Es pieņēmu, kolēģis un kolēģi, ka jums visiem ir šīs jaukās mazās skaistās kartītes līdzi, tad mēs varētu izmēģinājumu balsojumu veikt uz taisām izmēģinājumu balsojumu. Kurš domā, ka dīzēja degviela uh, nodokļi ir jāpalielina? Nē. Also. das machen keinen echten. Tas nav tāds īsts punkts. Wer ist der Meinung, dass... Kurš domā, ka tas no tūlīt pat uh, Bötika Koferkungs, nē, varbūt arī labāk nevajag tā. Kā lūdzu? Nu labi. Also, wir machen ein... Labi, uztaisīsim eh, izmēģinājumu balsojumu. Kurš domā, ka eh, mums tagad vajadzētu uh, pārtraukt? Uh, jā, nē, vai nē, tad sākam balsot. Tātad izmēģinājumu. No nu, tad mēs tikai redzēsim, vai tas darbojas vai nē. Beidzam balsot. And, okay. Nu, labi, tad ir viss kārtībā. Viss pareizi, jā, ja? labi. Nu, tad mēs varam sākt. Pirmkārt, kolēģis un kolēģi, man ir viens punkts par grozījumu. Uh, vai priekšlikumu, kas seko kolēģis Kalfīns lūdza balsojumu kārtību mainīt. Protams, tas ir iespējams tikai tad, ja jūs to atbalstīsiet. Viņš vēlas, lai darba kārtības punkts 12, tad balsojums par 12 būtu pašās beigās balsojuma sarakstā. Tikai, lai jūs zinātu, ka tie nav sekretariāta priekšlikumi, ka mēs visu laiku mainām darba kārtību, bet galvenokārt tas ir no jūsu puses nākuši priekšlikumi parasti. Vai jums ir kaut kāda iebildes? Nē, nav iebilžu. Tātad 12 būs pašās beigās. Astotais punkts par uh, radio frekvencēm. Balsojums saraksts ir jums priekšā. Mums ir jāparaugās, lai mēs to ātri dabūtu visu gatavu, jo mums ir ļoti daudz jābalso. Tātad lūdzu. Lūdzu, uzmanieties. Paldies Dievam, mums ir daudz kompromisu priekšlikumu, tas drusku atvieglo dzīvi. Kompromiss viens, kurš par? Paldies pret, at, atturas pieņemts. Kompromiss divi, blokā ar kompromisu trīs. Kompromiss divi un trīs, kurš par? Pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par? Pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie 26 par pret vai vēlreiz, varbūt vēlreiz. 26 par pret atturas pieņemts. 27 par pret Tas ir pareizi. 27 par. Pret. Tad elektroniski balsojam. 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, labi. 28 par. Pret. Atturas pieņemts. Cet... Piektais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts Pieņemts. 232 par. Pret. Atturas. Norādīts. 27. 27 par. Pret. Atturas. Norādīts. 23.3 par pret atturas norādīts. Kūti 28 par. Pārbaudām 233. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir norādīts. 28 par pret atturas norādīts. 23.4 par. Pret atturas pieņemts. 30 par. Pret atturas pieņemts. 23.6 par. Pret atturas pieņemts. Imko 23. Tad identiskas atvainojos. 31 par. Pret atturas pieņemts. 23.9 par. Pret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 pret atturas norādīts. Kompromiss 6 par pret atturas no, pieņemts. Imko 26 par pret atturas pieņemts. 26, nē, 256 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts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 pret, atturas pieņemts. Kompromiss 8 par, pret, atturas pieņemts. 277 par, pret, atturas pieņemts. 278 par, pret, atturas pieņemts. 279 par, pret, atturas pieņemts. 281 par, pret pret atturas pieņemts. 28.2 darīties balsoņos. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. Atkrīt kompromis 9. Pārbaudām. Otrā daļa pārbaudām. Otrā daļa 282. daļa. Otrā daļa pārbaudām. Sākam balsot. 282, otrā daļa. Elektroniski balsojām par otro daļu. Sākam balsot. Lūdzam, sākam balsot. Un viens no tautas partijas par daudz. Labi, beidzam balsot. Noraidīts.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 34 pār, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 44 par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. 359 atkrīt. Tagad kompromis. Hokmārkungs lūdzu. Jā, es gribēju vienkārši pateikt, ka 358 grozījumā bija mutiskais grozījums. Tas vienkārši, lai ņemt vērā Trautmans kundas un citu ieteikumu. Tas ir mutiskais grozījums, nezinu, vai tas ir iekļauts. Jā, uh, Uh, mutiskais grozījums ir iekļauts, tas šeit ir uh, dokumentos, es vienkārši gribēju ātrāk, uh, jo te viss ir rakstīts. Es mm, bažījos, ka tas nav pietiekami skaidrs, saka Hokmārkungs. Suštimu. 14. kompromiss. Pret atturas pieņemts. Kaut 44 par pret atturas pieņemts. Imko 39 par pret atturas pieņemts. 36 7 par pret atturas pieņemts. 368 par pret atturas norādīts. Q45 par pret atturas norādīts. Kompromis 15 par pret atturas pieņemts. 381 par pret atturas norādīts. 383 par pret atturas pieņemts. 382 par. Norē. Atturas. Lieliski. Imko 42 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 389 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 390 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 391 par. Pret. Atturas. Pieņemts norādīts. 392 par pret atturas norādīts. 50 par pret atturas pieņemts. 393 par pret atturas norādīts. 394 par pret atturas norādīts. 395 par pret pārbaudām. 395 pārbaudām. Sākam balsot. un beidzam balsot. Un tas ir norādīts. 316 par pret atturas norādīts. 398 par pret atturas. 398 par pret un pārējie kurš tas, jā, varbūt vēlreiz, 398 pār, ā, tagad, pret, atturas, pieņemts. 49 pār, pret, atturas, norādīts. 399 pār, pret, atturas, pieņemts. 400 pār, pret, atturas, pieņemts. 51 par. Pret. Pieņemts. 52 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. 53 par. Pret. Varbūt vēlreiz. 53 par. Pret. Labi, norādīts. Imko 1 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 56 par. Pret. Atturas. Norādīts. Q2 par. Pret. Atturas. Norādīts. 57 par. Pret. Atturas. Norādīts. Imko 3 par. Pret. Atturas noraidi, nepieņemts, 59 par, pret, atturas, pieņemts, imko 4 par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss 16 par, pret, atturas, pieņemts, 63 par, pret, atturas, pieņemts, 17, kompromiss 17 par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 66 par pret atturas norādīts. Q4 par pret atturas norādīts. 68 par pret atturas nu, pieņemts. Imko 7 par pret atturas norādīts. 69 par pret atturas norādīts. 70 tas pats. Kompromiss 18 par pret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 20. Tas ir jāpārbauda. Kompromis 20 par pret atturas pieņemts. Neviens viens par pret atturas norādīts. 21 kompromis 21 par pret atturas pieņemts. 97 par. Jā, kas tas <laughs> pret? Pārbaudīsim. 97. kompromisu pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Seši par. Pret. Pieņemts. 98 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 99 par. Pret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 atturas noraidīts. 12 par pret atturas pieņemts. 118 par. Tas atkrīt. Jā, pieņemts, jā, pareizi atkrīt. Precīzi tas nav. 121 par pret atturas pieņemts. 123 par pret atturas pieņemts. 11 par pret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 pret, atturas pieņemts. 133 par, pret, atturas pieņemts. 135 par, pret, atturas pieņemts. 134 par, pret, atturas noraidīts. Q14 par, pret, atturas noraidīts. 136 par, pret, atturas pieņemts. Q15 par, pret, atturas pieņemts pret atturas pieņemts. Noraidīts 137 par pret atturas noraidīts 139 par pret atturas noraidīts 140 par pret atturas pieņemts 16 par pret atturas pieņemts 17 par pret atturas pieņemts kult 16 17. Kod 17. Par. Kod 17. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tad ir galīgais. Mums ir jābalso vēl. Galīgais rezultāts. Kurš balso par? Tad galīgais balsojums. Elektroniski. Labāk elektroniski. Elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, beidzam balsot. Un pieņemts un likumdošanas rezolūcija. Paldies, varbūt. Mums ir jābalso par rezolūciju, likumdošanas rezolūciju. <laughs> Sākam balsot. Sākam balsot. <laughs> New experience. Not at all. Eh, that, some missing. Yeah. Nav viss. Visi. Bet labi, beidzam balsot. Un rezultāts ir tas pats. Apsveicam. Tagad pāriesim pie devītā punkta. Merkīs kundzei tagad kārta. Attiet, pirmais kompromiss par Vai par ātru? Labi. Neliels pārtraukums. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piecdesmit sastais par, pret, atturas pieņemts. 57. par, pret, atturas pieņemts. Vai jūs varētu lūdzu nedaudz klusāk uzvesties, jo nav nemaz tik viegli. 58. par, pret, pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim 58. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 67. par. Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim? Labi. 67. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 74. par. 74 par pret. Kas te notiek? Sagurāt? Nu, vēlreiz. 74. par. Jā, pret. Nu, arī nav daudz labāk. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Būdis. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar skaidru vairākumu. Septītais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Simt trešais. Par. Pret. Atturas pieņemts. Simt piektais par. Pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 111. par, pret, atturas pieņemts. 112. padaļām pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 114. par, pārbaudām, 112. otro daļu pārbaudām, sākam balsot elektroniski. Tātad 112. otrā daļa. Beidzam balsot. Viens no tautas partijas par daudz. Lūdzu. Un pieņemts. 114. par. Pret. Atturas pieņemts. 116. par. Pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Divpadsmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 129. par, pret, atturas pieņemts. 130. par, pret, atturas pieņemts. 11. kompromiss par, pret, pret atturas pieņemts. 11. A par pret atturas pieņemts. 137. par pret atturas pieņemts. 138. par pret atturas pārbaudīsim. 138. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 14. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 151. par. Pret. Atturas pieņemts. 152. par. Pret. Atturas pieņemts. 153. par. Pret. Atturas pieņemts. 154. par. Pret atturas pieņemts. 155. par, pret, atturas pieņemts. 157. par, pret. 157. lūdzu vēlreiz par, pret, atturas noraidīts. 158. par, pret, atturas pieņemts. 159. par, pret, atturas pieņemts. 160. par, pret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 atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 177. par, pret, atturas pieņemts. 178. par, pret, atturas pieņemts. 179. par, pret, atturas pieņemts. 180. par, pret, atturas pieņemts. 181. par, pret, pret atturas pieņemts. 184. par pret atturas pieņemts. 186. par pret atturas pieņemts. 187. par pret atturas pieņemts. Tomēr pieņemts. Nu, pārbaudīsim. Tas bija skaidrs. Tātad 187. pārbaudām. Balsojam. Un beidzam balsot. Un pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 191. par, pret, atturas pieņemts. 193. par, pret, atturas pieņemts. 195. par, pret, atturas pieņemts. 196. par, pret, atturs pieņemts. 197. par pret pārbaudām. 197. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts.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 noraidīts. 214. par, pret, pārbaudām. 214. grozījums. Sākam balsot elektroniski. And closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Un 24. par, pret, atturas, pieņemts. 222. par, pret, atturas pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 226 par, pret. Vai varētu vēlreiz nobalsot par 226. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 227. par, pret, atturas noraidīts. 229. par, pret, atturas pieņemts. 230. par, pret, atturas pieņemts. 231. par, pret, Vēlreiz 231. pār. Pret. Noraidīts. 232. pār. Pret. Mm, pieņemts. Pieņemts. 26. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 238. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 239. par. Pret atturas noraidīts. 27. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 252. par, pret, atturas pieņemts. 30. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 259. par, pret, atturas pieņemts. 260. par, pret, vēlreiz. 260. par, pret, pārbaudīsim. 260. grozījums. Pārbaudām, sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 31. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 270. par, pret, atturas noraidīts. 271. par, pret, atturas pieņemts. 272. par, pret, atturas pieņemts. 273. par, pret, atturas pieņemts. 274. par, pret, atturas pieņemts. 32. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 290. pār pret atturas pieņemts. 291. Ā, pārbaudīsim 290. Pārbaudām 290. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 291. pār pret atturas pieņemts. 292. pār pret pret atturas pieņemts. 293. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 297. par pret atturas noraidīts. 298. par pret atturas pieņemts. 299. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. 299. pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar skaidru vairākumu. 300. par. Pret. Visi vairs neceļ rokas. Varbūt 300 vēlreiz. Par pret atturas pieņemts. 301. par pret atturas pieņemts. 34. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 35. par, pret, atturas pieņēmts. 36. par, pret, 36. par, Es vienu aizmirsu. Kuru? Es atvainojos. Aizmirsu nobalsot par 35. kompromisu, kas ir vissvarīgākais. Tātad 35. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Yeah. 35. 35. grozījums. Kurš par? Pret,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 Noraidīts. Pirmais par. Pret. Atturs pieņemts. Otrais par. Pret. Atturs pieņemts. Vai mēs nevaram par viņiem visiem kopā nobalsot? 3 līdz 7 par šiem grozījumiem kopā. Varam balsot kopā par visiem? Labi. Kurš par? Pret? Lieliski. Pieņemts. Tagad Inta viens par, pret, Blokā? Balsojam blokā par pirmo līdz sesto? Nē? Vai mēs varam balsot no pirmā līdz sestam kopā vai nē? Inta grozījumi. Pirmais līdz sestais kopā. Kurš atbalst šos grozījumus? Pret? Atturas pieņemti. Tad desmitais grozījums Inta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 Nu, taču varējām balsot kopā. Tagad Empul. Vai otro līdz piekto mēs varam balsot kopā? Kurš par? Pret. Autors pieņemts. Tagad vēl daži. Septītais, vienpadsmitais, trīspadsmitais, četrpadsmitais, piecpadsmitais, septiņpadsmitais līdz septiņpadsmitajam. Vai mēs varam balsot par visiem kopā? Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 19. tikai otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Vai 20. līdz 23. mēs varam blokā balsot par, pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīt? Labi, pārbaudām 27. Sākam balsot. Viens no tautas partijas par daudz. Labi. Beidzam balsot pieņemts. Tagad NV grozījumi. Vai 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 varam pa par tiem balsot kopā? Līdz 9. Līdz 7. Labi, līdz 7. 1, 4 un 7 kopā par? Nē, Tātad pirmais pār, pret, atturas pieņemts. Ceturtais pār, pret, atturas pieņemts. Septītais pār, pret, atturas pieņemts. Astotais pār, pret, atturas pieņemts. Ček. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim astoto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais par. Atvainojos devītais. Devītais par. Pret. Atturs pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturs noraidīts. Vienpadsmitais par. Pret. Atturs pieņemts. Divpadsmitais par. Pret. Atturs pieņemts. Piecpadsmitais. Tikai otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 16. pār. Pret atturs noraidīts. Vai 19. līdz 22. varam blokām balsot? 19. līdz 22. Eh, Kurš par? Kas tad te tagad ir? Vai tie jau tur ietilpst? Habe ich falsche Liste, ok. Tad man ir nepareizais sāraksts. Nu, 20. un 21. 20. un 21. Par, pret, atturas, pieņemts. Tā bija vakar vakara. Uh, vakar vakara saraksts tas bija. 25. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 26. par, Man ir 28. Tā pati problēma ar sarakstu. 27. par, pret, atturs, noraidīts. 27. Nu, ja gribat pārbaudām. Pārbaudām 27. sākam balsot. Un beidzam balsot. Un pieņemts. 29. par pret, atturas, pārbaudīsim, pārbaudīsim 29. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 30. Vai varam 30. līdz 32. apkopot? Nē. 30. par, pret, atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 32. par pret Es domāju, ka pieņemts. Ja tur nav nekāda iebilduma, tad pieņemts. Butikoferkungs atļauj, ka tas ir pieņemts. Nākamais, trešais Imko no 7 līdz 11. Nē. 7. līdz 9. Nē, arī nē. No 7. līdz 9. par, pret, atturas pieņemts. 10. par, pret, atturas noraidīts. 11. par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret atturas pieņemts. 18. pirmā daļa. Arī nē? Nu, man tas nav rakstīts. Tas ir vakardienas vakar saraksts. Trešais regija. Trešais regija grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Ceturtais. 4, 5, 6 kopā, par 4 līdz 6 kopā par, pret, atturas pieņemts. 8 un 9 par, pret, atturas pieņemts. 11 par, pret, atturas pieņemts. 12 par, pret, atturas pieņemts. 17 un 18 kopā par, ne, 17 par, pret, atturs pieņemts. 18. par, pret, atturs pieņemts. 21. un 22. var būt kopā par, pret, atturs pieņemts. Kult 1 par, pret, atturs pieņemts. 3. par, pret, atturs pieņemts. 4. Ceturtais, jā, par, pret, atturs pieņemts. Septītais par, pret, atturs pieņemts. Astotais par. Devītais un vienpadsmitais. Devītais par, pret, atturs pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturs pieņemts. Trīspadsmitais par, pret, atturs pieņemts. Piecpadsmitais par pret atturas pieņemts. 17. par pret. Mm. Pārbaudam. 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Gan drīz jau varam beigt balsot. Un noraidīts. 18. 19. par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. Vai varam par ABC kopā balsot? Nē, A par, pret, atturas, pieņemts. B par, pret, atturas, pieņemts. C par, pret pret atturas pieņemts. D par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret Vēlreiz e, balsojam elektroniski par piekto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais jau bija. Sestais par. Pret. Atturas noraidīts. Septītais par. Pret. Lūdzu vēlreiz. Septītais par. Pret. Pārbaudīsim septīto elektroniski. Sākam balsot. And closed. Beidzam balsot. Un pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Labi. 13. par. Pret. Atturas pieņemts. Tad tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. No tautas partijas viens ir par daudz. Un labi, apsveicu referentu. And thanks for all the Un paldies visiem kolēģiem par kompromisu sastādīšanu. Citādi, nu jā. Tagad pārējām pie desmitā punkta. Vēl neesam pabeiguši. Netuvu neesam pabeiguši. Odīkungs. Tātad uzreiz pārējām pie grozījumiem. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas per vēlreiz. Sestais, kurš par pret norādīts. Septītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. papildinājums par pret atturas pieņemts. 9, 19. arī papildinājums par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 22. par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 72. pārbaudīt, jā, labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Butikoferkungs. Ko jūs īsti nepamanījāt? Lūdzu, vairāk iebildumu šodien nē. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tā vienmēr notiek, kad es paceļu acīs. Septītais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 83 pār, pret, atturas pārbaudīsim. 83. pārbaudām, sākam balsot. Noraidīts. 88 par. Paldies, pret. Atturas. Pieņemts. 8. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 96. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 97 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 99 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par. Desmitais kompromiss Maties. Kļūda. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms balsosim par uh, sesto kompromisu, es gribēju pieminēt, ka neskatoties uz to, ka 74. grozījums, ko esmu iesniegusi, ir pieminēts balsošanas sarakstā, diemžēl mikrofons nav ieslēgts. Es atvainojos, runāju bez mikrofonu. Pirms balsot par sesto grozījumu, es gribēju pieminēt 74. grozījumu, kas ir iekļauts balsošanas sarakstā un kur it kā ir teikts, ka to aptverš, uh, eh, ietver šis kompromiss. Taču pēc vienošanās ar Rodīkungu mēs uh, nolēmām, ka par to ir jābalso atsevišķi. Manuprāt, tas nebija iekļauts kompromisā. Te ir runa par eh, zinātniskā darba riska un to dabu Eiropā. Um Tad te ir runa par desmito kompromisu. Tagad balsojam par desmito kompromisu. De par devīto jau mēs nobalsojām. Jā, jā, te ir runa par desmito kompromisu. Te ir runa par 114. grozījumu, kuras piekrīto dīkungam. Par manu grozījumu vajadzētu balsot atsevišķi, kā par papildinājumu, jo pretējā gadījumā šī atsauce uz uh, riskanto dabu netiks iekļaut. Odīkungs, vai jūs piekrītat, mēs varam tā darīt? Es, es izlasīju grozījumu, tā tad nosoda, ka joprojām daudz zinātnieku strādā nedrošos apstākļos. Uh, Šeit uh, ir nedaudz varbūt problemātiski, bet nu kompromis labā esmu ar mieru. Gut, also kompromis 10. Labi, tātad desmitais kompromis bez 114. grozījuma. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tagad 114. grozījums atsevišķi. Kurš pār? Pret atturas pieņemts. Tagad 116. pār pret atturas pieņemts. 118 par, pret atturas pieņemts. 119 par, pret atturas pieņemts. 30. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 29. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 143. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 148. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 150. par, kas? 150. kurš par? Vai tiešām tie ir visi? 150 zustimmung. Ist das 150. Kurš pār? Vai tiešām neviens vairāk nebalsos pret? Ok. Must, if you want. Ja jūs tā vēlties, mums vēl ir jāpārbauda. Sākam pārbaudīt. Es atvainojos. 150. Sākam balsot. <laughs> And check closed. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Bet turpināsim darbu. Atkrīt, atkrīt, atkrīt. 162. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 164. par pret atturas pieņemts. 168. 168 par. Kurš par? Pret? Vēlreiz. 168 par. Pret atturas pieņems. 167 par. Pret atturas pieņems. 168 par. Pret atturas pieņems. 170 par. Pret atturas pieņems. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 209 par, pret, Divsimt deviņi par, pret, atturas, pieņemts. Divsimt trīspadsmitais par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 214. par, pret, atturas, pieņemts. 215. par, pret, atturas, noraidīts. 216. par, pret, atturas, pieņemts. 217. par, pret, atturas, noraidīts. 218. Nē, pārbaudīsim 217. Sāk, pārbaudam 217. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos. 218. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 18. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 238. par pret atturas. Nē, pārbaudīsim. 238. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 239. par. Pret atturas pieņemts. 240. par. Pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 278. par, pret, atturas, pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 283. par, pret atturas pieņemts. 285. par pret atturas pieņemts. 4. budžeta. Nē, 286. par pret atturas pieņemts. 287. par pret atturas pieņemts. Divsimt deviņdesmit otrais par pret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 303. par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums Odīkungs. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu, lai sekretariāts pārbauda. Man šķiet, ka mēs nebalsojam par 17 no kompromisu. Tas neparādās eh, balsojuma sarakstā, vai es esmu kļūdījies. Vai jūs lūdzu varētu apstiprināt, ka mēs par to balsojām? Man šķiet, ka nenobalsojām par 17 par dzimumu līdztiesību. My God! We got on everything. I think we have voted on everything. But, mm -hmm. Can you yeah. tell us? Jā, jā, jā. Jā, wir haben gemacht. Jā. jā, mēs nobalsojām. Par to ir nobalsots un tas tika atbalstīts. Labi, tad mēs varam pievērsties nākamajam balsojumam. Nē, galīgais balsojums. Sākam uh, galīgo balsojumu. Sākam balsot. Un pēc dažām sekundēm beidzam balsot. Herzlichen Glückwunsch. Sveicam referentu. Wir kommen damit zu dem. Tagad uh, pievērsīsimies uh, Remeka kunga ziņojumam. Tas ir nākamais. Tas nav godīgi. Jūs vienmēr te maināties, tas nav īsti klaidīgi, bet varam sākt darbu. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret. Nē, man ir jāsarēdz rokas. Kurš pār trešo grozījumu? Pret? Pārbaudīsim. Pārbaudam trešo grozījumu. Sākam elektronisko balsojumu. Trešais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums par. Pret. Atturas. Norēdīts. Sestais grozījums par. Pret. Atturas. Norēdīts. Septītais par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 pret atturas pieņemts. Tagad 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas norē, pieņemts. 15. balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas pie, nu, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 16. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 17. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Tā. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. Pieņemta. 8, nē, 19. par, pret, atturas pieņemts. 23. par, pret, atturas pieņemts. 24. Nē, 25. 25. par, pret, atturas norādīts. 26. par, pret, atturas pieņemts. Atsaukts 30. par, pret, atturas pieņemts. 31. par, pret, atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 39. par, pret, atturas noraidīts. 40. par, pret, atturas pieņemts. 41. par, pret, atturas pieņemts. 44. par, pret, atturas pieņemts. 45. par, pret, atturas norādīts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, pieņemts. 48. 49. blokā par, pret, atturas, pieņemts. 50. par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, norādīts. 6. kompromiss par, pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts. 57. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Apsveicam. G Remeka kungu. 13. punkts. Rodas kungs. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pr par, pret. Trešais kompromiss. Trešais kompromiss pārbaudām. Can I close? No. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts trešais kompromiss. Tagad 11. grozījums. Tā būs? Nē, 12. 12. 12. grozījums. Okay, also is an... Tātad trešais kompromiss ir pieņemts, un tagad balsosim par 12. grozījumu. 12. grozījums, tūlīt pēc tam otrā rindiņa pēc tam. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 14. par, pret, atturas, norādīts. Tagad par ātru. Nākamais būtu 17. grozījums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 Jā, jā, jā. Von wo von vorne? Von ganz vorne, von heute morgen? To... Vai gribat sākt visu no sākuma, ko mēs sākām no rīta darīt? Mēs nolēmām, ka kā balsot, bet neviens mums neko neatgādināja. Neviens mums nepateica, ka šī kārtība ir grozīta. Varbūt mēs varētu sākt atkal. Es atvainojos. Ā, tagad es saprotu, labi. Mēs tiešām esam balsojuši ļoti daudz, un mums vēl ir daudz jābalso. Bet es domāju, ka viss bija pilnīgi skaidrs šajā ziņojumā. Trešais kompromiss bija pirmais uh, strīdīgais jautājums. Vai mēs varam balsot vēlreiz par trešo kompromisu? Jā, nu labi, vēlreiz balsojam par trešo kompromisu. Trešais kompromiss ar elektronisku balsojumu. Trešais kompromiss sākam balsot. Es ist der Rode bericht. Te ir runa par Rodes ziņojumu, ja kāds ne. Now we are. Hey, ladies and gentlemen, can we fasten your seatbelts? Can we. Dāmas un kungi, lūdzu, piestrādzējieties. Mēs tagad balsājam par Rodas ziņojumu. Trešais kompromiss. Balsošanas sarakstā tā ir rakstīts. So, jetzt machen wir noch mal. Labi, vēlreiz, bet dāmas un kungi, balsojam par trešo kompromisu rodas ziņojumā. Elektroniskais balsojums un sākam balsot. Pēdējo reizi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas pats rezultāts, gandrīz tas pats. Tagad 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas norādīts. 20. par pret atturas norādīts. 4. kompromiss par pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmitais par, pret, atturas noraidīts. Sestais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sestais? Nē. 45. 45. par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 11. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par, pret atturas pieņemts. Jauks saraksts. 70. Nē, 68. grozījums. 68. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 70. par, pret, atturas. Enthaltungen. Atturas. Pieņemts. 71. par. 70. jāpārbauda. Labi, pārbaudam 70. Closed. Beidzam balsot. And, okay. 71 zustimmung. 701 par, pret, atturas, 72 par, pret, atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot, elektroniskais balsojums. Beidzam balsot.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 Bleiben Sie, bleiben Sie nicht bis nach der Abstimmung hier. So, Nummer 14. 14. Jauna Eiropas tirdzniecības politika saistībā ar stratēģiju Eiropa 2020. Vai kolēģis ir klāt? Es uh, viņa vārdu, vai jūs varat palīdzēt man izrunāt viņa vārdu? Es vienreiz gribu vienreiz pareizi izrunāt vārdu, lūdzu palīdziet man. What's the real spell for your name? kā jūs īstenībā izrunājat savu vārdu. Jedes mal sagen e, e, Sie. Katru reizi jūs arvien labāk un labāk izrunājat. Gžip, gžip. Gžips. Merci. Paldies. Kolēģi, ka šī pasiņojums. Balsosim par to. Kompromis viens. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromis divi par. Pret. Atturas pieņemts. 3.1. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss. Otrā atkrīt daļa. Es atvainojos, otrā daļa atkrīt, jo mums ir, mēs pieņēmām otro kompromisu. Sestais par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 10 par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas pieņemts. 15 par pret atturas pieņemts. 16 par pret atturas pieņemts. Darīties pašām 17. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts norādīts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. 25 par pret atturas norādīts. 21 par pret atturas pieņemts. 22 par pret atturas pieņemts. 23 par pret atturas pieņemts. Balsojums par daļām 31. daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. Kompromis 5 par pret atturas pieņemts. 38 par pret atturas. 38 norādīts. 39 par pret atturas norādīts. Daudzās pa daļām 40. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts pret atturas norādīts. 42 par pret atturas norādīts. 43 par pret atturas norādīts. 45 par pret atturas norādīts. 46 par pret atturas pieņemts. 47 par pret atturas pieņemts. 48 par pret atturas pieņemts. Galīgais elektroniskais balsojums, kolēģis Kšips. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot un ir pieņemts. Apsveicam. Nein. 14, jetzt kommt Nummer 12. 14. tas bija, tagad 12. Kolēģis Kvadras, lūdzu. President. Reglamenta jautājums priekšsēdētā. Jūs jautājāt, kā izrunāt Gržība kunga uzvārdu. Uzvārds, kurā ir pieci līdzskaņi un vispār nav pats skaņu, tas diskriminē vidusjūras valstis. Detriti! un līgumu vajag reformēt, lai mums sniegtu kompensāciju par to. Ja kolēģi Lange möchte das noch Kolēģis Lange vēl grib to uh, padziļināt. Mums tik daudz laiks. Jā, tieši tā. Es gribu to visu padziļināt, jo somu kolēģi, viņi ir radījuši līdzsvaru. Katrā godīgā Soma vārdā vismaz 4A ir patskaņa A. Jā, kurš vēlas vēl padziļināt šo jautājumu, un tam ir laiks, tad pēcpusdien mēs sarīkosim īpašu darba semināru. Kalfin kunga ziņojums. Ko mēs viņu, mēs viņu pārlikām, bet viņš nemaz nav. Trotzdem. Jā, bet tomēr sāksim. Otrais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums ar par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. 28 par pret atturas norādīts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 49 atkrīt, labi. 48 par pret atturas pieņemts. 50 par atkrīt, es atvainojos. 50 atkrīt. 51 par balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otra daļa par pret pret atturas pieņemts. Kompromis 4 pārbaudām. Otrā daļa 51. otro daļu pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pret atturas norādīts 80 un 82 par pret atturas pieņemts 83 par pārbaudīsim 80 82 pārbaudām 80 līdz 82 pārbaudām sākam balsot beidzam balsot Noraidīts. Nu tā, ļoti, ļoti uz robežas. 83, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 20. 20, 84 par. Pret. Atturas pieņemts. 21 par. Pret. Atturas pieņemts. 22 par. Pret. Atturas pieņemts. 23 par. Pret. Atturas pieņemts. 1 par pret atturas pieņemts, 24 par pret atturas norādīts, 25 par pret atturas pieņemts, 26 par pret atturas pieņemts, 27 par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Un tagad par eh, nemaz nevajag. Labi. Lies paldies. Paldies par visu, ka jūs bijāt tik disciplinēti. Nav nemaz tik slikti pusotra stunda. Very good. Thank you very much for your. Lies paldies par balsošanu. Tagad mēs varam sākt. Eh, ja jūs ejat ārā, tad lūdzu ātri atstājiet tāpu. Ne jau visi, protams, bet. Tie, kam ir eh, kaut kas cits jādara, tie, protams, var pamest telpu. Ja visi iet, nu nav problēmu, nav problēmu. Tagad nākamais punkts ir eh, vispasīgi pieeja personas datu aizsardzība Eiropas Savienībā. Džēls Čičesters, lūdzu, ievērojiet klusumu. Un es dodu vārdu tikai Čičester kungam tagad. Paldies, priekšsēdētāji! ja kāds uh, grib uh, sarunāties un šeit palikt zālē, es ar viņiem pats personīgi tikšu galā. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir atzinums par datu aizsardzību. Un uh, esam sastādījuši pienācīgu īsu atzinumu, visaptverošu, bet īsu, un paldies kolēģiem par to. Gribētu uzsvērt, uh, kurus punktus tad mēs šeit uzsveram. Mēs vēlamies uh, pārāk lielu birokrātisku un administratīvo slogu uzlikt uzņēmumiem, un jo īpaši MVU. Mēs negribam, lai šī likumdošanas projekta rezultātā viņiem būtu pārāk liels sloks, un tāpēc es ceru, ka kolēģi atbalstīs manu viedokli, prot, ka mēs vēlamies, lai komisija tiešām pievērstu ciešu uzmanību pirmajam un otrajam un trešajam pantam, jo tie ir īpaši svarīgi eh, šajā aspektā. Piektajā pantā mēs eh, skatām um, šo te jautāju privacy by design, tātad jau iestrādātu privātumu. Uh, Es joprojām gribētu saņemt no komisijas skaidrojumu, ko viņi domā ar šo jēdzienu privacy by design. Es, man ir sava izpratne par to, savs viedoklis, bet uh, es domāju, ka te varētu būt arī citi skaidrojumi. Un sestajā punktā, sestajā pantā mēs aicinām komisiju izskatīt iespēju uzlikt uh, rīcības sankcijas, tā mēs tās nosaucam tā vietā, lai piemērot vienkārši pārskat atbildības principu. Un šeit, 7. pāntā, mēs atkal atgriežamies pie nepieciešamības izvairīties no pārāk liela sloga uzņēmumiem un iesaistītiem cilvēkiem. Un tādā situācijā nu mēs esam priekšsādātāja kungs Es labprāt uzklausītu kolēģu viedokļus, ja viņi tādus grib paust. Un ar to arī savu uzstāšanos noslēgšu. Paldies. <laughs> Vai man paturpināt runāt, kamēr Langenkungs būs pabeidzis runāt? Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti atvainojos, saka Railkungs, ka es neuzklausīju, bet Grotas kungs gribētu par to izteikties. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Paldies. Uh, Džēlsam Čičesteram par atzinumu un par šo pamatojumu. Tas ir tāds sarežģīts temats un uh, runājot par jebkādām tehnoloģiskām uh, tehnoloģisku priek, progresu, vienmēr ir jāpārbauda tā aizsardzība, un vienmēr mēs tā kā es, iepal, esam iepalikuši, vienmēr ir grūti tikt uh, līdzi tehnoloģiskajam progresam. Es arī nedomāju, ka mums vajadzētu to visu šeit pārslogot, un eh, digi, digitālās darba kārtības mērķis taču ir MVU Uh, dzīvi atvieglot Eiropā, nevis uh, lai katram MVU ir jāizveido juridiskā nodaļa katrai dalībvalstī, lai vispār tiktu šajā dalībvalsts tirgu. Tāpēc man ir prieks, ka šeit būs pārstrādāšana. Bet vajadzētu ņemt vērā arī to, ka ne tikai MVU šeit ir iesaistīti, uh, bet ka ir arī sociālajos tīklos tehnoloģiskais progress, un arī manā valstī ir plašas debats par to, ka jābūt iespējai lietotājiem kontrolēt savus datus, un tāpēc es arī e, iesniegšu atbilstošas grozījumus. Un, e, ja nākotnē būs jauns direktīvas variants, uh, iekšlietu komiteja tur ir vadošā, tad arī jaunus datus, piemēram, ģenētiskos datus būtu jāņem vērā, lai mums atkal tik drīz nebūtu jāpārstrādā vēlreiz šis dokuments. To gribēju vien, vienkārši pateikt, par to vajadzētu domāt, un es domāju, ka harmonizācijai vajadzētu panākt uh, izmaksu ietaupījums, nevis papildus izmaksas. Līdz ar to uh, atbalstu atzinumu sagatavotāju viedokli. Tam visam ir jābūt līdzsvarā, tāpēc mums vajadzētu rast labu kompromisu Rūpniecības komitejā, kas uh, atbalstītu arī individuālās tiesības un runātu ne tikai par MVU. Tas arī viss no mans puses. Paldies, Nīblers kundze, kura arī ir atbildīgajā komitejā, viņai arī vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es neesmu Liba komitejā biedra, tikai šeit. Ā, juridiskajā komitejā, nu jā, es atvainojos, jā. Tur es uh, arī biju balsojumā, tāpēc tagad tikai atgriezos. Paldies par šo atzinumu. Man šķiet, ka ir labi, ka šeit ir runa par ietekmu uz MVU, ka šī ietekme ir jāpārskata, ne visu var atbalstīt. Mm, gribu vēl šeit piebilst divas lietas debatēs. Vakar Nelī Krūsa bija pie mums, un viņa izklāstīja mums savus uh, projektus attiecībā uz digitālo darbu kārtību, un viņa arī teica, ka drīz par mārkoņu datošanu tiks izstrādāt jauna uh, stratēģija, un tas ir temats, par kuru mums vajadzētu tuvāk runāt šeit komitejā, ja vēlamies pienācīgu datu aizsardzību Eiropā, tad var atbalstīt arī to, ko teica kolēģi, tad, protams, uh, Nav jēga, ja nevaram nevienu aizsniegt. Es domāju, arī startautiskā dimensija šeit noteikti ir jāpatur prātā, domājot par to, kāds ir datu aizsardzības līmenis citos pasaules reģionos. Un, ja vēlamies noturēt augstu datu aizsardzības standartu līmeni, tad, ja dati tiek uh, nodot Eiropas Savienībā, tad ir jābūt arī iespējai ne tikai uh, būt atkarīgiem no labās grības, bet lai mums būtu arī instrumenti, kā varētu kontrolēt, vai tiek ievērot šis augstais datu aizsardzības līmenis. Un uh, šeit vēl jāparaugās uz uh, Safe Harbor nolīgumu ar uh, ASV, jāparaugās, vai tur nevajadzētu kaut ko aktualizēt. Uh, un uz citiem nolīgumiem jāskatās, un runājot par datu aizsardzības direktīvas pārskatīšanu, to jau Libe kolēģi dara. Tur jāparaugās, kā eh, varētu formulēt direktīvas aptvērumu tā, lai tad, kad notiek datu nodošana, kad ir skarti mūsu pilsoņi, lai datu aizsardzība tiešām tiktu nodrošināta tā, ko viņi sagaida. Otrs, eh, ko gribētu pieminēt, eh, šo te privacy by design. Čičistar kungs ļoti pamatoti uh, prasa, kas tas ir. Es to izprotu tā, ka tad, kad uh, ir šie noklusētie uzstādījumi, tad tajos būtu jau jābūt iekļautai arī datu aizsardzībai. Man tā šķiet saprātīga pieeja. Un uh, to es vērtētu pozitīvi, bet papildus tam gribētu ierosināt, lai Eiropas līmenī tiktu īstenots informācijas kampaņas, lai tieši jauniešus, kas uh, ļoti brīvi darbojas uh, internetā, lai viņi apzinātos, kas notiek ar viņu personīgiem datiem, jo viņi bieži vien ir viegli prātīgi. Uh, un mums vajadzētu tādu Eiropas reklāmas kampaņu īstenot, protams, saskaņojot uh, un pielāgojot to dalību valstīm, bet mēs daudz nederīgākām lietām tērējam daudz vairāk naudas, tāpēc vajadzētu, manuprāt, tādu kampaņu īstenot, lai veicinātu jauniešos apziņu, protams, ne jau viņus tur mācītu un kratītu ar pirkstu, bet lai radītu apziņu, ka uh, ar saviem personas datiem vajadzētu būt nedaudz uzmanīgākiem. Paldies! bedanke mich un darf. Paldies, un tagad došu vārdu kolēģei Kolēskai Bobinskai. Thank you, uh, Mr. Chairman. First of all. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies Čičester kungam par atzinumu. Tas uh, raida pareizo signālu, ka datu aizsardzībai jābūt līdzsvarotai un būtu jāpasnāk līdzsvars starp individuālo tiesību aizsardzību un uh, Eh, jānodrošina situācija, eh, kad eh, uzņēmumi joprojām var darboties, lai nebūtu pārāk liels administratīvais sloks. Pāris lietas, ko, manuprāt, vajadzētu vai nu mainīt, vai pievienot. Pirmkārt, es uzskatu, ka mums vajadzētu būt atvērtākiem uh, pret direktīvas reformām. Šis ziņojums ir pārāk šaurs šajā ziņā. Mums vajadzētu aicināt komisijai būt piesardzīgākiem ar jauniem principiem un testiem, domājot, vai tie tiešām ir nepieciešami. Tā pašā laikā mēs nevaram uzreiz izlēmt, vai tie ir nepieciešami. Otrā lieta. Darbs pie kopīgiem Eiropas standartiem būtu jāveic, kas ir piekrišana un no kura vecuma cilvēks var dot piekrišanu runājot par IP vai fiziskās adreses atrašanās vietu, tur ir jāskatās, kā dalībvalstīs tiek pienā, piemērot likumdošanu par piekrišanu. Otrakārt, pārskat atbildība. Mums ir jāatrod risinājums, kurš ir atbildīgs, kad vairākiem datu vācējiem ir pieeja datiem, jo bieži vien ir vesela ķēdīte Otrakārt, eh, certifikāti tie būtu jāindividualizē un jāpadara pārbaudāmi. Ja nē, tad eh, es varu vienkārši iekopēt kādu manā mājaslapā. Un tad personas datu nodošana. Manuprāt, mums ir vajadzīga kaut kāda veida izsakojamība. Es kā indivīds eh, nododu savus datus vienam uzņēmumam, tie ir nodoti citiem uzņēmumiem, un Pēc tam man vairs nav kontrolas par uh, izmaiņām. Jums ir jābūt iespējai uh, mainīt savus datus un lai šīs izmaiņas tiktu nodots arī tālākajā ķēdē. Tas ir uh, Vēl svarīgāk, tad, kad jūs saņemat mēstules, kas ir vērstas tieši pret jums, tad jūs noteikti vēlties zināt, kurš tad tās sūtas. Es ceru, ka komisija varēs noskaidrot attiecības starp datu aizsardzību un iespējamajiem uh, kopējo sūdzību noteikumiem. Es neesmu pret šo iespēju, bet es domāju, ka komisijai ir šajā ziņā jānoskaidro, jāpaskaidro labāk savu pozīciju. Paldies! Danke. Paldies. Lena Ek. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos eh, pateikties Čēlsam par šo ziņojumu. Manuprāt, viņam ir izdevies panākt līdzsvaru starp um, atšķirīgām interesēm, un viņš to ir izdarījis eh, ļoti labi. Manuprāt, ir žēl, ka šajā jomā ir tik daudz aizmirstu lietu, piemēram, drošība, privāto datu neaizskaramība, integritāte un līdzīgas tiesības. Es domāju, ka pats eh, pareizākais veids, kā rīkoties, ir rast eh, kopēju līniju, rast līdzsveru starp eh, drošību un izmaksām. Un tāpat ir jāņem vērā arī individa tiesības. Manuprāt, ir vairāki priekšlikumi, kas tiek apspriesti un par kuriem turpināsies apspriedis, kur drošība ir pats svarīgākais. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz to, kā, kādi ir šie pārkāpumi ko rada šāda veida tiesību aktu priekšlikumi. Es domāju, ka Čāles ziņojumā ir ļoti daudz labu ideju. Mums ir vajadzīga visaptveroša pieeja. Tieši tāpēc privātās dzīves aizsardzības īstenošana ir tiešām apsveicama. Protams, ir ļoti labi domāt par uh, individu rīcību un arī šīs rīcības pārbaudi, bet uh, ir jādomā par to, ka no integritātes viedokļa tam var būt ļoti smagas sekas. Tāpat arī daži šie Lēmumi, ko esam pieņēmuši, rada milzīgas izmaksas maziem uzņēmumiem. Un īsnībā tam nav nekādu rezultātu no drošības viedokļa. Tieši tāpēc jūsu teksts ir ļoti labs, un es domāju, ka mums vajadzēs turpināt līdzīgas diskusijas arī vēlāk. Ja, ich habe jetzt äh, Tagad ir jautājumi, vai jāatbild, vai komisijas pārstāvis ir, laikam nav, kaut arī mēs ielūdzām viņu, to nevar mainīt. Čārs, vai tu vēl gribi kaut ko teikt? Jā, mums te ir jūsu vārds, un mēs arī gaidām, ko jūs gribētu teikt. Džēls, ja jūs piekrītat, tad vismaz dosim vārdu komisijai, lūdzu. Man nav nekāda konkrēta komentāra, es vēlētos pateikties eh, referentam un arī komiteja par ļoti derīgu atzinumu. Viss tas, ko jūs sakāt, būs daļa no mūsu ietekmes izvērtējuma, un mēs labprāt turpināsim darboties pie šī jautājuma un arī uzklausīsim turpmākas diskusijas. Izcili, Džēls, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos pateikties kolēģiem par viņu laipnajiem vārdiem un arī ļoti vērtīgo ieguldījumu. Tagad uh, iedzināšos dažos komentāros, bet vispirms es vēlētos paust savu pateicību par šo ziņojumu, par kuru ir atbildīga kāda cita komiteja. Līdz ar to Šos svarīgākos jautājumus apskata tieši šī komiteja. Tieši tādēļ mēs uzsvaru esam likuši, varbūt Grotis kungs domā, ka pat pārāk daudz šos var mēs liekam tieši uz MVU un uz ietekmi uz MVU. Mūsu komitejas kompetencē ir rūpniecības sfēra, mums nav jādomā par individu tiesībām. Es gribētu teikt, Grotas kungs, ka es jums, protams, piekrītu, Mums eh, ir eh, jāizsaka bažas par sociālo tīklu, eh, privātās dzīves pārkāpumiem, un, protams, ka es gribētu ievērot manu bērnu ieteikumu, ne, neizveidot savu Facebook kontu. Niblers kundze, es esmu ļoti pateicīgs par to, ka paskaidrojāt man šo frāzi uh, privātās dzīves neaskarība pēc projekta. Jūs man tā kā atvērāt acis šajā jautājumā. Es domāju, ka mums ir eh, jāpāredz līdzsvars. No vienas puses cilvēkiem ir jābūt atbildīgiem par to, kā viņi izmanto datus, bet no otras puses nedrīkstētu būt šeit pārāk daudz administratīvas sloga. Priekšādātājs nedomā, mēs apspriedīsim arī šeit laika grafiku termiņus. Yeah, that's clear, yeah. Jā, skaidrs. Mums ir noteikts uh, groz, uh, termiņš grozījumu iesniegšanai. Uh, tas ir būs 13. aprīlis, 2012. dienā. Tie, kas vēl vēlas iesniegt grozījumus. Ja neviens vairāk nevēlas izteikties, tad varam uzskatīt, ka šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Un Mēs varētu vēl pusstundu runāt, bet mums vairāk nav par ko runāt. Turpināsim darbu pēcpusdienā. Gribu novēlēt visiem labu aptīti!